teksti, par kuriem tika nobalsots, būs e, nosūtīti, kas e, nosūtīt atbildīgajām pusēm. Vēl viens reglamenta punkts, ceru, ka šis tiešām.